przewodniczący! Otwieram posiedzenie. Atklājam sēdi. Darbkārtībā pirmais jautājums. Kopīgās debatas par vienoto tirgu. Kalnietis kundzes ziņojums, kurā ir runa par pārvaldību un partnerību vienotajā tirgu. Arī Ferē Korēdi Kampos kungzījums par vienoto tirgu Eiropas iedzīvotājiem un Busoja kungzījums par vienoto tirgu uzņēmumiem un izaugsmēji. Kā arī komisijas paziņojums par publisko iepirkumu. Sveicu komisāru Mišā Barņiekungu. Sveic arī padoms prezidentūras pārstāvjus ministri Ģēri kundzi. Sveicam visus zālē. Un vispirms dosim vārdu trim referentiem. Sandra Kalniet vispirms lūdzu. Kalniet lūdzu. Atvainojiet, priekšsēd, man bija problēma ar tulkojumu Nokavēju jūs vārdus. Eh, Komisāra kungs, runājot par vienoto, vienotā tirgus pārvaldību un partnerību, mēs parlamentā uzskatām, ka viens no galvenajiem uzdevumiem, lai iedzīvu, iedzīvinātu vienoto tirgu, ir tam nodrošināt augstākā līmeņa politisko vadību. Komisijas prezidentam, iesaistot padomas prezidentu, ir jāuzņemās vienotā tirgus konsolidācija arī dalībvalstīm visaktīvākajā veidā šajā procesā ir jāpiedalās. citādi daudzās idejas par to ko gan mēs varētu darīt lai atjaunotu eiropas izaugsmi un radītu jaunas darbvietas paaugstinātu tās konkurētspēju globālajā pasaulē paliks tikai labi nodomi ar kuriem bruģēts ceļš uz eiropas pārvēršanos par pasaules slimnieku tāpēc šajā rezolūcijā mēs aicinām komisijas priekšsēdētāju un dalībvalstu līderus aktīvi piedalīties un uzņemties atbildību par vienotajam tirgum nepieciešamo likumdošanas un rīcību politikas pārmaiņu ieviešanu. šodien pieņemamās rezolūcijas dod skaidru signālu kurās jomās parlaments sagaida aktīvu rīcību no komisijas. minēšu dažas no svarīgākajām darba prioritātēm vienotais digitālais tirgus un vienotā intelektuālā īpašuma telpa eiropas pilsoņu profesionālā mobilitāte pārrobežu publisko iepirkumu un pakalpojumu veicināšana un nodokļu sistēmas sakārtošana. savukārt vienotā tirgus pārvaldības jomā es uzskatu par izšķiroši svarīgiem četrus virzienus pirmkārt pieņemto vienotā tirgus normu izpildes nodrošināšana visām dalībvalstīm ir saulaicīgi un caurredzami jāievieš vienotā tirgus noteikumi savukārt komisijai stingri un konsekventi jāseko to izpildei. otrkārt protekcionisma tendenču samazināšana. protekcionisms tikai veicinās eiropas tirgus fragmentāciju un kopējās konkurētspējas samazināšanos. treškārt eiropas ekonomikas raitai darbībai nepieciešamo dažādo darījumu izmaksu samazināšanu. tas attiecās gan uz tādiem mehānismiem kā efektīva vienkārša un lēta ārpustiesas strīdu izšķiršanas kārtība kā arī uz ērti lietojamu pārrobežu elektronisko pārvaldību ar darbojošos nepieciešamās informācijas un dokumentu elektronisko apriti. Un ceturtais virziens - sabiedrības grupu plašāka iesaiste rīcību politikas izstrādāšanā un ieviešanā saskaņā ar Lisabonas līgumā ietvertajiem principiem. Un nobeigumā, priekšsēdētāja kungs, es vēlos pateikties visiem ēnu ziņotājiem un koordinatoriem par viņu ieguldījumu un lietišķo rezultatīvo sadarbību, kas, kā es ceru, ļaus mums šodien pieņemt rezolūcijas par vienoto tirgu ar ļoti pārliecinošu balsu vairākumu un turpināt tuvāko gadu laikā darbu pie eh, likumdošanas aktu, Um, izstrādes kas patiešām konsolidēs vienoto tirgu un uh, to um, padarīs par eiropas izaugsmes un darba vietu radīšanas instrumentu. paldies! Liels paldies par ļoti labi organizēto uzstāšanos. Tagad došu vārdu Antonio Fernando Correia da Campos kungam. Priekšsēdētāji. Barņīkungs, dāmas un kungi, godāmie kolēģi. Parlaments ir uh, paļāvies uz komisiju attiecībā uz to, kas ir jādara, lai mēs vienoto tirgu varētu atkal uzlikt uz kājām. Tieši tāpēc mēs tagad runājam par šiem trīs ziņojumiem. Esmu referents par desmit jaunajiem priekšlikumiem. Uh, Un šeit ir runa par kritēriju noteikšanu, lai mēs varētu nodrošināt šo mērķu sasniegšanu. Ir noteiktas piecas prioritātes. Ir jāatzīst profesionālās kvalifikācijas, Eiropas kompetenču pase, eh, tāpat ir jādomā par regulāru mobilitātes nodrošināšanu Eiropas Savienībā. Otrakārt, eh, kontrolas robežām tā, lai mēs varētu nodrošināt uh, importēto produktu kvalitāti. Ir jāpaplašina arī viesabunēšanas regula, lai uh, tā nekļūtu par uh, šķērsli uzņēmumiem. Tāpat arī likumdošanas priekšlikumi par lielāku cauradzamību un salīdzināmību ir jātiek galā arī ar visiem šķēršļiem, kas vēl traucē darba ņēmēju mobilitātei. Te ir runa par vienkāršošanu, un tieši tāpēc mēs varam sasniegt arī uh, kompromisu, bet ir uh, grūti uh, tikt uh, galā ar vienotā tirgus uh, tādu uh, kā. Uh, Spanīkumu. Šeit es atsaucos uz Monti ziņojumu. Ir jānodrošina, lai iedzīvotāji mums atkal uzticētos. Uh, un es ceru, ka visi šie ziņojumi arī tiks pieņemti. Esmu uh, Eh, konstatējis, ka eh, šis darbu sadalījums trīs ziņojumos ir nedaudz mākslīgs. Eh, IMCO komiteja ir centusies šeit nodrošināt vienotību arī attiecībā uz rīcību. Šie trīs komponenti - pārvaldība, iedzīvotāja mobilitāte - norāda uz to, ka mums ir vajadzīga augs, liela izaugsme. Eiropai ir jābūt visu mūsu pārdomo centrālajā punktā. Uh, Es ceru, ka komisija arī to ņems vērā. Ir jādomā par 2020 mērķiem, par eh, inovāciju Eiropu. Mums ir jāatgriežas pie sākotnējām idejām, proti, ka eh, iekšējiem tirgum ir jābūt ne tikai draudzīgam Eiropas pilsoņiem, bet arī tam pievilcīgākam. Ir jādomā arī par eh, sociālajām tiesībām. Mēs nevarējām šeit pārliecināt mūsu liberāļu kolēģus. Viņi vēlas, lai sociālās tiesības tiktu apskatītas nedaudz savādākā gaismā. Un eh, tieši tāpēc varbūt tas arī nemaz neatbilst tirgus loģikai. Mēs eh, nožēlojam arī to, ka nav izdarītas atsauces uz. Žirau eh, tratava-se de retirar o conteúdo das atividades. Uz darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Mums ir nācies konstatēt, ka e, daži cilvēki vēlas visu pakļaut tikai tirgus loģikai. Un, protams, ka tādējādi var rasties arī privāti monopoli vai e, oligārhu monopoli. Būtu varbūt labāk nedaudz paskatīties arī uz mehānismiem attiecībās pakalpojumiem. Uh, Tad ir jādomā par sociālo vērtību saglabāšanu un to pacelšanu augstākā līmenī. Ir jānodrošina arī uh, pieejamība pakalpojumiem un nav jādomā tikai par tirgus perspektīvu. Mēs uzskatām, ka ir jāapskata visas iespējamās opcijas, kādas mums ir piešķirtas saskaņā ar 26. Uh, uh, protokola pantiem. Attiecībā uz šiem trīs ziņojumiem mana politiskā grupa balsojumā atturēsies, jo eh, šeit ir iekļauti daudzi politiski aspekti, taču ir arī eh, vajadzīgi daudzi uzlabojumi. Mēs eh, ceram, ka attiecībā uz gala rezultātu es vēlētos norādīt, ka visas politiskās grupas ir sadarbojušās, ir iesniegti uh, vairāk nekā 200 grozījumi. Esam uzklausījuši arī visu komiteju atzinumus, visu komiteju viedokļus. Es vēlētos pateikties arī ēnu referentiem un tāpat arī eh, politisko grupu koordinatoriem, kas eh, sadarbojās, un tieši tāpēc arī rezultāts bija tik labs. Īpaši es vēlētos pateikties Malkolmam Hārboram, jo viņš eh, mums, eh, mūsu darbā patiešām palīdzēja. Eh, jums kopumā 6 minūtes, 4 sākumā, 2 beigās, tad sanāk, ka jums tikai 1 minūte tagad paliks jūsu galvādam. Un tas pats attieksies arī uz Kristiānu Silvio Busoju kungu. Dod jums tagad 4 minūtes vai nu 6 minūtes kopā, teiksim, sākumā un debašu beigās kopā ņemot. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, iekšējais tirgus ir viens no nozīmīgākajiem Eiropas Savienībā, un mēs visi varam būt lepni par to. Es domāju, ka nav pārspīlēti teikt, ka iekšējais tirgus ir bijis Eiropas Savienības izveidas, nu, burtiski tā kā centrālais punkts. Tas ir ļoti nozīmīgs gan patērētājiem, gan arī uzņēmumiem, un tas uh, dod uh, ieguldījumu mūsu ekonomiskajā izaugsmē. Bet mēs pēdējos gados varējām konstatēt, ka tirgus ir it kā piekus. Mums ir nepieciešami jauni impulsi iekšējiem tirgum. Mums ir jāatgriež uzticība uh, tirgum. Mums ir nepieciešams jauns sākums. Es ļoti augstu vērtēju komisijas darbu šai izpratnē un uh, ļoti labo uh, komisāra Mišela Barņiekunga darbu, un es vēlētos viņu vēlreiz sveikt un atzīmēt īpaši viņa centienus, lai atdzīvinātu iekšējo tirgu. Komisija ir nospraudusi ambiciozu programmu, un tajā pašā laikā vēlas atgriezt spēku iekšējiem tirgum. Esmu pārliecināts, ka ja visi šie pasākumi, kas plānoti, tiks ieviesti, tad tirgus būs interesantāks mūsu pilsoņiem, un uzņēmumi varēs strādāt vēl efektīvāk arī globālajā izpratnē. Dārgie kolēģi! Attiecībā uz uh, savu ziņām es gribētu teikt, ka mūsu uzdevums nebija viegls. Mūsu uzdevums bija ļoti ambiciozs, jo mums bija jāpanāk vienošanās, lai varētu likt pamatus spēcīgam un modernam vienotajam tirgum, kas nodrošinātu izaugsmi nākotnē un kas atbilstu arī mūsu iedzīvotāju cerībām un arī uzņēmē cerībām. Uh, Ja mēs liksim uzsvaru uz inovācijām, eh, kas būtu jādara intelektuālā īpašuma jomā, kādi fiskālie pasākumi ir vajadzīgi, lai vienotais tirgus vienlaicīgi respektētu arī dalībvalstu suverenitāti. Pēc mūsu diskusijām un pēc eh, daudziem iegul, pēc daudzu cilvēku ieguldījumiem uh, Un īpaši es vēlētos pateikties ēnu referentiem, atzinumu sagatavotājiem, kā arī visiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumus. Pēc visa šī darba mums izdevās eh, noteikt eh, piecas prioritātes, kuras vajadzētu nekavējoties īstenot. Pirmā attiecas uz līdzekļiem, kā mēs varētu atbalstīt radošo garu eh, vienotajā tirgū, kas ir īpaši vajadzīgs, ja mēs vēlamies nodrošināt izaugsmi. Eh, Eiropas Savienības patentu izveida un vienota uh, tiesu uh, proc procesu sistēma, kas jau tiek veidota. Tāpat arī autoru tiesību uh, procesu vienkāršošana ir ļoti svarīgas prioritātes. Ja mēs vēlamies panākt rezultātus, mums ir jāatrod risinājumi arī finansējumam. Ir vajadzīgs ilgtermiņa ietvars, kas ļautu nodrošināt finansējumu investēšanu pēc iespējas efektīvāk. Uh, Eiropas projekta, obligā, projekta obligācijas arī varētu būt iespēja enerģētikas un telekomunikāciju nozarēs. Mūsu trešā prioritāte - nodrošināt, lai vienotais tirgus atbilst mūsu digitālajai darba kārtībai, stimulējot e-komerciju. Tam ir vajadzīgi pasākumi, kas nodrošinātu patērētāju un uzņēmēju uzticēšanos e-komercijai, piemēram, cīņa pret viltošanu, pret eh, pirātiskumu, pret uh, pārobežu piegādēm un, un nodrošināt arī parādu piedzīšanu pārobežām. Tāpat arī ir jānodrošina labāka vide MVU, lai uh, varētu radīt jaunas darba vietas. Ir jānodrošina labāka pieeja kapitāla tirgumu. Tādi fiskālie pasākumi kā kopēja korporatīvā nodokļu bāze un vienota vide uh, nodrošinās to, ka nebūs vairs administratīvas šķēršļi un MVU varēs strādāt pārobežu telpā. Uh, Ir jānodrošina arī publiskā iepirkuma procesu racionalizācija. Ir jānodrošina, lai visi varētu piedalīties šajās procedūrās un lai uh, izaugsme būtu uh, vieda un uh, vi iekļauta visus. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies. Tagad uh, došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvim, komisāram Mišelam Barņē. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, deputāti. Mēs esam izšķirīgā brīdī. Un man liekas, ka šis brīdis uh, ir nozīmīgs, jo tas darbs, ko mēs kopā veicam, un uh, vēlamies tādu ļoti precīzu pārskatot uh, un sekot Mario Monti uh, darbam un arī Lui Greš uh, ziņojumu ievērojot, kas tika pieņemts ar ļoti plašu tādu vairākumu, visu to ievērojot. Un, katrā, un tajā pašā laikā, ja mēs uzklausām pilsoņus katrā no mūsu valstīm, tad redzam, ka ir uh, brīdis, nu tā teikt, paplašināt mūsu uh, horizontu, jārunā par uh, izaugsmu, par darba vietām, par uh, sociālo kohēziju. Un ko mēs uzklausām Briselē un Strasbūrā un kādu vēs, vēstījumu, vēstījumu dodam? Tie ir nepieciešami, bet arī sarežģīti eh, vēstījumi. Tie ir eh, vārti par regulāciju, tas ir eh, darbs, arī mans darbs par uzraudzību, par pāraudzību, par deficīta vai. Uh, parādu samazināšanu, tie ir nepieciešami vārdi, bet arī tādi sarežģīti un, protams, arī saistoši. Un es domāju, ka jāpievieno arī citi jēdzieni, citi vārdi, lai atjaunotu uh, uzticību šam Eiropas projektam, uh, šim iemeslam un jēgai, kādēļ esam visi kopā. Tā vietā, lai būtu katrs uh, pats pa sevi un katrs pats pa sevi saskartos ar globalizācijas izaicinājumiem. Nu, tas ir tā kā pamats uh, un iemesls mūsu darbam. Un es gribētu personīgi uh, pateikties uh, referentiem Sandrai Kalnietes kundzei, uh, Dekampas kungam un arī Buzoja kungam. Gribu uh, pateikties arī mm, Harboram Mal, uh, Malkomam par, par šo um, ātro darbību, jo aptuveni 11 komitejas kopā sadarbojamies un gribu uh, pateikties arī dažādo politisko grupu koordinātoriem, jo bija daudz jautājumu jāsaskaņo. Un arī eh, jautājumi bija ļoti dažādi, kurus mēs izskatījām. Un tas nozīmē, ka mēs tādu ļoti skaidru un spēcīgu signālu raidam citām institūcijām, bet arī uzņēmumiem un pilsoņiem. Monti Greša eh, ziņojuma izpratnē eh, Barozo kungs lūdza man strādāt kopā ar 12 kolēģiem. Tas bija tāds eh, kolēģijas kopējs darbs par iekšējā tirgus atjaunošanas pasākumiem. Par pasākumiem, kas ir nepieciešami, lai formulētu divus, trīs, četrus tādus izaugsmas nozīmīgus punktus. Un Tamsan kunga deputātis atgādināšu to, ka šajā lielajā tirgu, kas bija pirmais uh, posms Eiropas politiskajā uh, projektā 60% no eksportiem ir uh, vērsti uz uh, citām 28 valstīm, piemēram, Vācija uh, uz vis, uh, lielākā valsts arī uz vismazāko. Un uh, aptuveni 60% no precēm un pakalpojumiem tiek uh, eksportēti uz šo uh, lielo iekšējo tirgu. Un ja šis tirgus būs labāks, tad tas dos arī uh, vēl potenciālu izmaksne, izaugsmē. Uh, vienādā tirgus akts un 50 eh, eh, priekšlikumi, kādi ir šajā mazajā zali, zilajā grāmatiņā apkopot. Es esmu izsūtījis uz visām šīm. Uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm 23 mm, valodās tas ir iztūkots. Esmu nosūtījis arī deputātiem šo grāmatu, arī um, arotbiedrību pārstāvjiem un citiem. Un mēs šīs diskusijas esam aizsākuši, lai no šiem priekšlikumiem atlasītu tos, kas būtu visefektīvākie, lai uzlabotu uh, uzņēmumu un pilsoņu darbu un dzīvi. Nākošnedēļ, trešdien, kolēģijā uh, diskutēsim par uh, vienotā tirgus aktu. Šīs diskusijas laikā un uh, diskutēsim par uh, iespējamo darbību un arī uh, diskutēsim tādā izpratnē, kādas būs jūsu uh, spriedumi un diskusijas šodien. Lai atjaunotu konkurētspēju un izaugsmi, katra Katrs solis ir nepieciešams, katra teritorija, katrs uzņēmums un katrs pilsonis ir nepieciešams. Katra teritoriālā vienība. To var um, izskaidrot kā sākumu uh, iekšējiem tirgumu. Toreiz uh, Žaks Delors komisijas uh, priekšsēdētājs kohēzijas politika lika klāt vienā tā tirgus politikai lai tie reģioni, kur uh, ir iekavējušies attīstībā, arī varētu šajā izsauksmē un konkurētspējā iesaistīties, visus reģionus iesaistot, ieskaitot arī uh, īpaši attālinātos reģionus. Katrs uzņēmums ir nepieciešams, jo uh, runājam par inovācijām un radošiem risinājumiem un uh, patentiem, maziem vidējiem uzņēmumiem jādod iespēja rast finansējumu jāsamazina administratīvās problēmas un grūtības, lai attīstītu e-komerciju ar pilnu uzticību, kā arī piedalīties publiskos iepirkumies. Pie šī jautājums atgriezīšos pēc brīža. Katra teritorija, katrs uzņēmums, katrs pilsonis, to jau teicu. Mēs esam un arī jūs ikdienas dzīvē esam pat tērētāji, pakalpojumu izmantotāji, akcionāri, um, mums ir ietaupījumi, mēs strādājam, esam amatnieki. Burtiski visu spektru aptveram. Un uh, mērķis ir tāds, lai mobilitāte būtu vienkāršota pārobežu kontekstā, lai profesionālā kvalifikācija un arī kompetence, kā arī sociālās tiesības tiktu respektētas un atzītas. Lai varētu uh, būt pieeja pakalpojumiem, kas būtu augstas kvalitātes pakalpojumi, kā arī jābūt drošībai, ka ja pērkam uh, produkts internetā vai kā savādāk, tad, nu, ka varam uzticēties šiem procesam. Šādā izpratnē mums ir jādarbojas, lai iekšējais tirgus strādātu labāk. Un kāds tagad ir nākošais etaps pēc diskusijām? padomu 24. un 25. martā atzinīgi vērtēja šo mūsu aizsākto darbu un arī uh, likumdošanas jomā. Lūdzu mums izvēlēties prioritātes. Un tādēļ arī teicu, ka nākošu nedēļu kolēģijai piedāvāšu kopā ar tiem kolēģiem, kas ļoti intensīvi strādājuši. Pateicos viņiem jau iepriekš. Tātad mēs noteiksim 12 tādas jomas. Uh, kos vīrus, lai labāk iekšējais tirgus funkcionētu. Un katrā no šīm jomām - finansējums, MVU, garīgā īpašumtiesības, nodokļi, sociālā kohēzija. Un katrā no šīm jomām mēs piedāvāsim vienu tādu izšķirīgu darbību, kas būtu jauna, kas būtu. Mēs ceram, ka tā būs efektīva uzņēmumiem un pilsoņiem arī izpildām divos uh, gados, kas nozīmē, ka komisija to piedāvā un ka jūs varētu kopā ar padomi paust jūsu viedokli un pieņemt to 2011. un 2012. gadā. 2012. gads būs uh, gada diena uh, iekšējā tirgus uh, aktam, un, dāmas un kungi, mums praktiski nav tiesība, ja mēs uzklausam to, ko saka uh, Eiropas pilsoņi, ka tā būtu tāda nostalģiska gada diena. Uh, Šai gada dienai jābūt proaktīvai, dinamiskai, uz uh, izaugsmi vērstai, un tā mēs vēlamies uh, šo um, vienotā tirgus aktu izcelt. Tātad 12 tādas konkrētas jomas, kā svīrs, kas būtu konkrēts, bet kas nebūtu absolūti eh, ekskluzīvs. Katra no šīm jomām mēs arī citas idejas iesaistīsim, papildināsim, kuras komisija paralēli īstenos, bet būs 12 tādas, nu, tādas, tādas izšķirīgas un ļoti nozīmīgas uh, idejas un pasākumi. Es domāju, ka Eiropas padomu un uh, Eiropas parlaments, kā arī komisija, Eiropas Savienības padomu, kā arī parlaments un arī kā mēs no komisijas puses strādāsim aktīvi un mēs, nu, burtiski tā kā nedaudz tā kā tādā svinīgākā tādā veidā varētu apņemties vēl pirms jūnija lai šis vienotā tirgus akts tiktu pildīts ar dzīvi un aktivizēts. Jūs lūdzāt īpaši vienu aspektu notā, noteikti kā prioritāri, un to darīšu arī tagad. Un tas arī ir atrodams šajā uh, uh, vienotā tirgus aktē, un tas aptver 17% uh, uh, no darījuma apjoma, un tas ir uh, iepirkums, publiskais iepirkums. Kā arī Buzoja kungs uh, jau runāja un teica, būs četras jomas, kurās mēs īpaši aktīvi strādāsim. Pirmā uh, joma ir 2004. gada direktīvu pārskats, lai uh, garantētu labāku publisko fondu izsmelšanu, lai eh, vairāk uzņēmumu varētu piedalīties un eh, piedāvāt eh, plašāks un labāks pakalpojums ar mazāku birokrātiju. Un vēl uh, procedūrai jābūt efektīvākai un vienkāršākai, jāskatās, kā mēs varam labāk atbilst mazāko pašvaldību interesēm, uh, Piemēram, dodiet, dodot viņiem iespēju izmantot vienkāršotas uh, procedūras. Otrkārt, vienkāršota pieeja uh, publiskam tirgum, it īpaši arī pārobežu uh, kontekstā, kas attiec uz MVU, un noslēgumā iedrošināt, kā Malkoms Harvors to teica, vienā vai o, citā veidā atbildīgākus iepirkums, kas būtu ekoloģiskāki un arī, tā teikt, zaļāki, kas uh, inovācijas vairāk atbalstītu un arī uh, cits idejas. Tā tad būs vienkārši un sabalansēti notikumi. Mēs esam sākuši darbu un plašas konsultācijas ievadījuši arī ar uh, vietējām, vietējiem pārstāvjiem. Strādāsim zaļo grāmatu un gribam uh, tādu operacionālu uh, pieeju izstrādāt. Ne viss būs likumdošanā, bet paralēli uh, komisija izstrādās sektoru priekšlikums, lai aktivizētu uh, publisko tirgu un tas atbildīs stratēģijai, kas ir formulēta 2012. gadam. Ekoloģiskais aspekts ir ļoti nozīmīgs. Patočnikums ar to strādā, tāpat arī Eiropas plāns e, enerģētiskai efektivitātei. Es strādāju kopā ar Hildegards kundzu un Oettingeru kungu, kā arī vēlamies īpaši veicināt uh, pirkums, kas būtu uh, inovatīvi ar Tajānī kungu. Uh, un uh, citiem. Nu, tas ir uh, šis pirmais uh, lauks. Otrs, otra joma. Mēs uh, strādājam ilgtermiņā, lai modernizētu ietvarus uh, tirgumu un koncesijas uh, tiesības. Tas ir nozīmīgs jautājums visos, visos uh, ietvaros, un tas uh, aizvien lielāku nozīmi uh, iegūst infrastruktūras jautājumus. 60% no partnerībām uh, privātām un publiskām ir uh, šo koncesijas formu izmantojošas. Un brīdī, kad es runāju, nav tāds ļoti noteikts likumdošanas Eiropas līmenī. Un pat ja mēs pielietojam uh, līguma punktus, tad tieši šajā jomā ir tāda juridiska zināma nedrošība, un tas uh, atainojas uz uh, Uh, līgumiem. Piemēram, 24 lēmumi uh, tiesās ir bijuši attiec, uh, attiecībā tieši uz šo jomu. Es gribētu, lai ietvars būtu tāds vienkāršs, kas neapšaubāt nacionālo likumdošanu tad, kad tā strādā labi. Un tas neuzliks būtisku administratīvo slogu. Uh, Na, it īpaši ievērojot tos sliekšņus, kādus es piedāvāšu. Jā, es zinu, ka ir diskusijas jūsu politiskajās grupās, bet esmu pārliecināts, ka uzklausot visus, ka ja mēs pareizi nosprautīsim mērķus, tad mēs varēsim novērst uh, nesaprašanās. Uh, valsts varēs uh, brīvi ņemt lēmumus, bet ja tās pieņems lēmumus, ka tie tiks. Uh, kā ārpus pakalpojumu veikt, tad mēs rūpēsimies par to, lai nebūtu diskriminācijas un lai darbs būtu veikts ļoti uh, caurskatām, kā tiek izmantota uh, valsts nauda, publiskā nauda. Un jānovērš arī korupcijas riski. Par uzņēmumiem runājot. Mēs vēlamies iekšējo tirgu atdzīvināt, kas varētu būt pret tādu e, ideju, ka mēs efektīvi strādājam arī koncesiju e, jautājumos. Es domāju īpaši par e, MVU, jo tiem dažkārt nav līdzekļu salīdzinot ar lieliem uzņēmumiem, lai e, saņemtu, piemēram, e, līgums ārvalstīs. Un ja šīs e, mūsu idejas tiks īstenotas, tad tas vienkāršos e, pieeju maziem vidējiem uzņēmumiem, dažādiem tirgus sektoriem. Un bez tam tas ir labāks regulācijas jautājums. E, pasākumiem jābūt ļoti mērķorientētiem un uh, jānovērš pārkāpumu. Trešais lielais lauks. Tas ir uh, Eiropas aizsardzības tirgus. Mēs sadarbojamies ar uh, dalību valstīm, lai 2009. gada direktīvu ieviestu un transponēšanas uh, termiņš iztek uh, pēc pāris nedēļām. Ir uh, jāveido kompensācijas mehānismu un dažkārt tas ir pretrunā ar uh, Eiropas tiesībām. Un par šo uh, jautājumu kopā ar Tajānī kungu. Pār, būs organizēta a, konference Briselē, tā notiks 23. maijā, tas pat notiks parlamentā telpās. Un noslēgumā viens jautājums, kas ilgu laiku netika izskatīts, tā ir starptautiskā a, dimensija tirgumu lielāka pieeja tirgu mūsu uzņēmumiem, un, protams, ka mēs arī esam gatavi atbalstīt uz uh, apusējības un apusējas izdevīgumu, uh, tādu uz apusīgumu izdevīgumu principiem uh, attais, attīstot tirgu ar domu, ka labāk un godīgāk tirdzniecība būtu par labu visiem. Bet dažkārt saskatāmies ar problēmām, atgādināšu par to. Nu, principā ir tā, ka mūsu prā, partneri ASV, Japāna, un Ķīna nevēlas reāli iesaistīties, at, viņu tirgus atvērt, un mēs no mūsu puses mums nav tāda īpaša svīra sarunām, tādā izpratnē, ka mūsu pašu tirgi jau tiek vērtāti kā samērā atklāti, kā atklāti, un starptautiskās saistības. Uh, arī uh, PTU vēl nav uh, līgumi uh, vienmēr transponēti. Un dalību valsts ļoti dažādi ja, ievieš noteikumus, un tas rada arī, nu, teiksim, tādas atšķirības iekšē tirgu. Uzņēmumi Eiropā pat laban cieš no nesabalansētas situācijas. Es, piemēram, atceros Polijas autoceļa jautājumu ārvalstu uzņēmumu. Viņiem ir tāda plaša pieeja kas ir dažkārt pat labāka nekā tas, ko EES ir eh, sarunās noteikusi, un mūsu pašu uzņēmumi saskars ar problēmām, lai uh, iesaistītos darbos, tirgos dažos, dažos no valstīm, kas ir šie mūsu lielie partneri. Tātad ir vajadzīga likumdošana ar Karel de Gicht. Uh, eh, kungu komisāru mēs eh, strādāsim pie eh, šiem eh, publiskajiem iepirkumiem un starptautiskiem līgumiem. Tā mums būs šī svīra, kas mums ir nepieciešama. Mēs esam par atklātību, bet mēs nu, nesam tikai ar naivam šim jautājumam piegājuši. Mums ir vajadzīga tāda solīda un skaidra pieeja lai vienāda attieksme būtu pret uzņēmumiem, lai mēs arī korekti izturētos pret uzņēmumiem no tām valstīm, kas ir no tādām, kur nav vēl šie līgumi noslēgti. Bez tam ir jābūt drošībai. Tā tad būšu ļoti skaidrs. Eiropa netiek veidota par cietoksmi. Bet mums, mūsu uzņēmumu jānostāda reālā, vienlīdzīgā pozīcijā, kas būtu atklāta, bet, nu, bez naivuma. Un kā priekšsēdētāja kungs un parlaments jau uzsvēra, es uzklausīšu šīs diskusijas par iekšējā tirgus uh, atdzīvināšanu, un šis sektors ir ļoti nozīmīgs. Kā jau teicu, šīs 12 jomas, par kurām es runas sākumā runāju, un, uh, protams, arī par publisko iepirkumu un uh, modernizāciju, ko piedāvāsim saskaņojot ar jums nākošo nedēļu laikā. Paldies! Paldies, komisārkungs! Tagad padoms vārdā runās ministrs kundze, ģēri kundze, eh, priekšsēžkungs, eh, komisārkungs, godātie deputāti. Kā jau Kalnietis kundze sacīja, Eiropas Savienībai tās ekonomikai ir nepieciešama lokomotīva dzinējspēks. Un Un eh, es gribu jums atgādināt, ka jau Ungārijas prezidentūras sākumā mēs skaidri pateicām, ka šajā ziņā arī tieši tāds ir mūsu viedoklis. Nepietiek uh, finanšu un ekonomiskās krīzes sekas risināt, bet mums ir nepieciešama konkrēta stratēģija un uh, dalībvalstīm ir jāpaliek konkurētspējīgām, ko izdosies panākt tikai tad, ja mēs radīsim arī jaunas darbvietas. Darbvietu radīšana tas ir izšķiroši un mums ir nepieciešami e, viena pārliecinoša pieeja, kā to panākt. Tieši vienotais tirgus mums šeit ļoti daudz var palīdzēt. Un ES 2020. gada stratēģijā šī saikna arī ir nepārprotam norādīta. apsveicu Eiropas komisijas un Eiropas parlamenta, ka redzam abās šajās institūcijās ļoti lielu angažmentu, ļoti lielu apņēmību virzīt uz priekšu vienoto tirgu mēs atceramies arī Lui Greškunga ziņojumu, kas bija pamats konstruktīvai uh, viedokļa apmaiņai, kurā iesaistījāmies arī mēs. Tagad mums ir šie trīs parlamentu ziņojumi, kas debatas ievirzīs tādā eh, konkrētā gultnē un palīdzēs mums arī vienoties par konkrētiem pasākumiem, kas būtu spēram. Kā jau Barniekungs sacīja, Mēs gribam uh, ne tikai atskatīties uz, uh, uz vienoto tā tirgus aktu, uh, bet arī redzēt, kāda būs tā nākotne. Mēs tā tad varam ar prieku atzīmēt, ka izpratne par vienotā tirgus nozīmi šeit ir ļoti dzīva, un arī Eiropas, uh, Ungārijas prezidentūra pilnīgi tā uzskata. Padome uh, mājā uh, izdarīs nepieciešamos secinājumus un pieņems nepieciešamos lēmumus. Tagad vēl daži vārdi par šo laiku. Tas ir tautsaimniecības krīzes, ekonomikas krīzes laiks, un pilsoņi Eh, pilsēņiem ir grūti saskatīt pievienoto vērtību, ko vienotais tirgus viņiem piedāvā. Bet tieši šajā, eh, šādā laikā vienotais tirgus ir jāvirz uz priekšu, kā jau Barņēkungs sacīja. Jo vienotais tirgus ir tas, kas spēs dot stimulus mūsu tautsēmniecības atdzīvināšanai. Nepadosimies pesimisma vilnājumiem, būsim izlēmīgi virzot uz priekšu vienoto tirgu. Vienotā tirgus centrā ir jāizvirz pilsonis, cilvēks, kā jau to sacīja arī deputāti. Un tā tas ir arī ierakstīts Montī ziņojumā. Pat laban vienotais tirgus pārdzīvo sarežģītu posmu. Tagad ir jāizrādās, vai vienotais tirgus būs instruments, kas strādās pilsoņu interesēs. Mums ir jāizvāc šķēršļi vienotā tirgus attīstībai tieši šādā virzienā. Jautājumu ir daudz, atbildes būs atkarīgi no tā, cik apņemīgi mēs būsim šo šķēršļu likvidēšanā. Eiropas parlaments eh, pieņems šīs rezolūcijas šodien, aprīļa vidū. Būs uh, pārskatītais paziņojums no mūsu puses. jūsu ziņojumos nosprausto e, tās prioritātes mēs ņemsim uzmanīgi vērā. Mēs esam par partnerību starp visām trim institūcijām, parlamentu komisiju, padomi, lai vienoto tirgu virzītu uz priekšu. Tagad vēl daži vārdi par e, šiem trim ziņojumiem, kurus mēs šodien apspriežam. Protams, es nevaru pieskarties visām detaļām, tik daudz laika man nav, bet kā prezidentūra, eh, prezidentūras pārstāv, es varu atzīmēt, ka eh, man ir liels prieks, ka vienotais tirgs ir atkal mūsu darba kārtībā. Vienotā tirgs pakotne ir svarīga, tā nāk īstā laikā, tā to saskata arī Eiropadome. Eiropadome nosaka pati savu darbu kārtību, bet un, un mūsu darba kārtībā arī dzen vienotais tirgus ir pašā augšgalā. Paldies parlamentam, ka jūs esat uzticams partneris un rēķinamies ar jūsu atbalstu vienotā tirgus jautājumos arī turpmāk. Vienots regulējums no uzņēmuma viedokļa raugoties ļoti svarīgs. Paldies, ka arī to parlaments ir ļoti skaidri pateicis. Tad par vienoto digitālo tirgu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, tas stiprinās uzņēmums, tas ir ļoti cieši saistīts ar uh, inovāciju jautājumiem. Tad uh, pilsoņu mobilitāte, svarīgs jautājums, šajā kontekstā parādīja, uh, pat, pacēlās vairāk jautājumu. Eiropas savinībai ir jāsadarbojas vēl ciešāk šajā jomā. Un šeit mums katram ir savi uzdevumi veicami. Trīs ziņojumi, pa kuriem mēs šodien runājam, ir zināmā mērā sakņojas Greša ziņojumā, kurā jau bija konstatēts, ka pilsonis ir jāizvirz vienotā tirgus centrā. Arī komisija ir izteikusi priekšlikumus par iespējamiem uzlabojumiem, piemēram, EMI sistēmas, soldit un tam līdzīgi. Un tik tiešām mēs saskatām plašu potenciālu pilsoņu iegūmus no vienotā tirgus vairot. Ungārijas prezidentūra ir konsultējusies ar parlamentu, ir nerec saņēmusi arī citu dalībvalstu kritiku par to, ka finanšu, mikrofinanšu stabilitāte nesot nodrošināta tādējādi atsaucoties negatīvi uz reālo ekonomiku. taisnība, šo mērķi mēs nedrīkstam zaudēt no redzesloku, un tas ir arī konstatēts e ES 2020. gada stratēģijā. Kā jau sacīja sākumā, vienotais tirgus sevi ietver milzu izaugsmas potenciālu, un mēs šo potenciālu nedrīkstam neizmantot. Mums ir jārisina konkrēti uzdevumi, konkrēti izaicinājumi, caurskatāmā, transparentā veidā, iesaistot parlamentu un padome eh, šo partnerību arī turpmāk ļoti augstu vērtēs. Paldies, ministrs kundze. Tagad mums būs eh, mēs pēc šiem uh, piecām runām no referentiem komisāra kunga un padoms pārstāvs. Esam atklājuši debatas, tā ir ļoti svarīga debate. Pilsoņu interesēs atgādināšu, ka vienotā tirgus atjaunošana ir tiešām jautājums, kam vajadzētu būt mūsu prioritāšu saraksts pašā virsgalā. Vēlos pateikties Melkamam Hārberkungam un viņa vedītajai komitejai arī par to visu darbu, kas ir uzsākts ar Mario Monti kungu ziņojumu. Paldies arī Mišel Barņē kungam, komisāram, par uh, plašo toms izklāstu, arī attiecībā uz valsts iepirkumu jomu, kas ir svarīga joma. Ungārijas prezidentūra. Mums savu apņēmību šos jautājumus risināt arī nepārprotam demonstrēja. Jā, šī diskusija ir nozīmīga, un tas atspoguļojas arī tajā, cik daudz komitejas vēlas e, piedalīties šajās debatēs. Astoņas komitejas, tas ir, neret, e, tas ir tāds reti liels skaits. Tagad dosim vārdu komiteju pārstāvjiem. Vispirms Andres Bereja kundze, Startautiskās tirdzniecības komitejas vārdā lūdzu. Gracias, presidente. Paldies, priekšādātā. Eh, ocho komisiones, una de ellas la comisión INTA, y agradezco a... Ir eh, pilnīgi skaidrs, ka mana komiteja apsveic to, ko teica komisārs izsakoties par šiem ziņojumiem. Uh, Ja mēs paskatāmies uz 2020. Eh, gada stratēģiju, tad te ir runa par izaugsmi. Un Eiropas Savienība ir starptautisks spēlētājs. Mums ir jāstājas pretī saviem izaicinājumiem. Mums ir jādomā par mūsu uzņēmumiem, un eh, vienotais tirgus ir radījis ļoti daudz cerību, bet tajā pašā laikā arī daudz izaicinājumu. Ir jādomā arī par sociālo atbildīgumu, ir jānodrošina garantijas valstdienestiem, darbiniekiem un visiem iesaistītajiem. Ir jāstājas pretī uh, nabadzībai, ir jādomā arī par tūkstošgadus attīstības mērķiem. Ir jādomā, kā mēs varētu paplašināt uh, informācijas un uh, zināšanu sabiedrību. Uh, ir jādod vairāk iespēju mūsu uzņēmumiem, ja runa par zinātnisko pētniecību un sociāliem kritērijiem. Tāpat mums arī ir jānodrošina, ka mēs darām visu iespējamo gan Eiropas iekšēnē, gan ārpus tās. Paldies, ēt izteiksies Fejo kungs no Ekonomisko monetāro lietu komitejas. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārtām es vēlētos sveikt komisāru Berņē arī eh, padomes eh, priekšēdētāju, kā arī kolēģus no iekšējā tirgus komitejas. Ekonomisko un monetāro lietu komitejas vārdā es vēlētos vairāk runāt tieši par tiem šī ziņojuma aspektiem, kas uz mums vairāk attiecas. Galvenokārt te ir runa par uh, liberālu vērtību veicināšanu, lai mēs varētu uh, veidot eh, dinamisku un inovatīvu iekšējo tirgu. Tieši par to runā arī 2000, 2020. gada stratēģija, kas nav tikai tukši vārdi. Ir jādomā arī par MVU, jo tieši MVU ir eh, galvenais virzītājs spēks Eiropas tautsājumniecībā. Ir jādomā par ilgtspējīgu ekonomikas eh, izaugsmi. Ir uh, jādomā, lai vairāk nāktu no iekšējā tirgus, ir vajadzīgi tādi nodokļi, kas uh, palīdzētu uzņēmējiem un kas ļautu uh, ekonomikai reāli augt. Lielas paldies! Tagad uh, dodu vārdu nākamajam runātājam Rafēlam Baldasārim. Paldies, priekšsēdētāji! Iekšējā tirgus nozīme ir uh, tāda, ka mums ir uh, jānodrošina vieglāka piekļuve šim vienotajam tirgum gan no darbinieku puses, gan no patērētāju puses. Man ļoti patika tas, ko šodien teica komisārs Barņē. Zināmas prioritātes ir pilnīgi nepieciešamas, lai mēs varētu sasniegt mūsu ambiciozos mērķus ir eh, jānodrošina MBU iespējas piekļūt eh, vienotajam tirgum. Pēc iespējas jāsamazina birokrātija, lai eh, MBU varētu piedalīties valsts iepirkumos. Tāpat ir jānodrošina arī e-komercija un jāveicina inovā inovācijas. It īpaši to varētu darīt izdodot obligācijas enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozerēs. Bez tam mums ir jāveicina arī uzņēmējiem draudzīgāka vide, ņemot vērā 2020. gada stratēģiju. Ja mēs to darīsim, tad es domāju, ka mēs varēsim sasniegt šos mērķus, balstoties uz izaugsmī, ilgspējību un uh, uh, ekonomiku. Nākamā izteiksies Jakons Sārī kundze. Priekšsēdētā kungs. Žakam Deloram nebija taisnība, kad viņš teica, ka nevar iemīlēt eh, vienoto tirgu. Šis temats ir eh, izsācis ap sevi tik daudz kaislību. Tiek gatavotas daudzas interesantas lietas, piemēram, Eiropas patents un kopējais enerģētikas tirgus. Taču man liek vilties tas, ka ir tik maz nosūtīto darbinieku, un formulējumi par sociālajiem pantiem ir ļoti neskaidri. Esmu vīlusies par to, ka sociālos pantus uzskata par problēmu. Ziemeļvalstīs mums ir ļoti spēcīga sociālā likumdošana, kas ir nodrošinājusi ļoti augstu konkurētspēju un augstu produktivitāti. Vai jūs nedomājat, eh, komisāra kungs, ka būtu prātīgāk sekot eh, šīm ceļām? Tagad vārds Jurginam Kreutzmanam, arī no nodarbinātības komitejas. Priekšsēžkungs, komisāra Barņiekungs, es eh, uzreiz atbildēšu uz kolēģis uzdoto jautājumu. Komitejā sociālas klauzulas vietā mēs ierosinājām raudzīties uz to, kā vienotais tirgus atsauksies uz nodarbinātību. Tas ir galvenais, nevis vispārīgu formulējumu izmantošanu. Ja mēs gribam vienoto tirgu virzīt uz priekšu sociālajā aspektu, protams, ir jāaptur prātā, tādēļ ietekmes izvērtējums, kurā šie jautājumi tiek apskatīti, ir svarīgs. Priekš priekšsēž kungs, man pārsteidz tas, ka uh, ekonomisko pārvaldību, economic governments, uh, vācu valodā joprojām bieži dēvē pa wirtschaftslenkung. Tas ir termins, ar ko mēs neesam pozitīvi pieredzi guvuši, tas ir sociālismu termins. Un uh, mēs. Uh, šādi vienoto tirgu nu nekādu nevaram virzīt uz priekšu ar tādu vietšafts lenkungu, kā mēs to vācu valodā saucam. E, tāda kā plānveida eh, vadīšana. Eh, mēs drīz atzīmēsim eh, vienotā tirgus 20 gadu jubileju, un tādēļ es apsveicu Baņiekungu sacīto, kurš ir izvirzījis dažas skaidras prioritātes, nedaudz skaidras prioritātes, kuras līdz šim ir pietrūkušas, lai vienotam tirgum dotu jaunu stimulu, jaunu impulsu Un mūsu mērķim ir jābūt nodarbinātību veicināt tieši tādam. Tā ir vislabākā sociāla politika, kāda vien var būt. Cilvēki, kuriem ir darbs, kuri ir nodarbināti, uh, tie arī uh, uh, tiem ceļas pašapziņa, un mums jādara viss, lai tieši nodarbinātību veicinātu. Mums ir nepieciešams uh, pasākumu uh, kopums, uh, kas dod labumu gan uzņēmumiem, gan pilsoņiem. Mēs vēlamies, lai mazi vidē uzņēmumi vairāk nekā līdz šim iegūtu no vienotā tirgus ES eh, e patentiem ir jābūt pieejamiem pa samērīgu samaksu, lai MVU var aizsargāt visā Eiropā savus izgudrojumus par samērīgu uh, eh, samaksu. Arī ir Eiropas uh, eh, riskapitāla tirgs jārada uh, PVN. Uh, uh, likmes harmonizācija var arī dot jaunu pozitīvu grūdienu vienotiem tirgumam un eh, eh, uzņēmumu, uzņē, uzņēmumu nodokļu. Eh, ir jāuzlabo profesionāla kvalifikācija sotarpējā atzīšana, varbūt ir jāievieš arī Eiropas profesionālās izglītības apliecības. Tieši tāda mēs arī pilsoņu interesēs vienotajā tirgu radīsim lielāku mobilitāti. Mums ir vajadzīga Eiropas līmeņa tirgus uzraudzība. Es uzsveru Eiropas līmeņa tirgu uzraudzību, jo mēs atkal nākā konstatējam, ka dalībvalstis valstis šeit e, padaudz raugas tikai uz savām partikulārām interesēm. Ja mēs kopīgi ar plašu vairākumu atbalstīsim šos pasākums, tad tas dos jaunu impulsu vienotiem tirgumu. Paldies! Kolēģis Francesco de Angelis e, no pētniecības un enerģētikas komitejas. Paldies priekšsēdī! Ja mēs vēlamies atjaunot uzticī, uzticēšanos vienotam tirgumam, tad mums ir uz uzņēmumu un patērētāju interesēm jāraugās īpaši arī uz vienotā tirgus sociālo dimensiju. Un arī uz uh, uh, valsts pakalpojumiem jāraugās. Ja uh, ekonomiskā izaugsme notiek uh, E, tādā veidā, ka pilsoņi no tā neiegūst, tad arī tai atbalsts neaugs. Un šeit ir daži konkrēti labi priekšlikumi. Piemēram, e, MVU pieeja kapitāla tirgumi jāatvieglo, e, inovatīvo uzņēmumu finansējumu iespējas ir jāpaplašina, jo MVU ir uh, mūsu izaugsmes dzinējspēks, tāpēc ir jāatvieglo viņiem darbība vienotā tirgu, ir jāveicina jauns ilgspējīgs attīstības modelis, kas uh, veicinās darbvietu radīšanu. Paldies! Sofija Opkinī kundze lūdzu reģionu komitejas vārdu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, ministrs kundze, dargie kolēģi un kolēģis. Man jāsaka ir viena lieta. Viens vārds, kas uh, varbūt uh, saskars ar aktuāliem notikumiem, bet arī ļaus spērt solis priekš, tās ir ambīcijas. Ambīcijas vienotajam tirgum, ambīcijas Eiropai. Ambīcijas parādīt pilsoņiem, ka Eiropas konstrukcija ir progress, progress tiesībās. Tiesībās katram, kā strādājošam, uh, kā patērētājam, turistam, individam. Es sveicu Mišelu Barņē, kas iemieso sevī šo ambīciju un turpina ambiciozi strādāt visos projektos, ko viņš vēlas virzīt uz priekšu. Es nodarbojos ar reģionālās attīstības jautājumiem un rakstīju atzinām. Un īpaši vēlos uzsvērt to, ka šī joma ir nozīmīga tiem reģioniem, uh, kas ir, piemēram, īpaši attālināti, kā arī uh, patentiesības ir ļoti nozīmīgas, uh, arī uh, apdrošināšana jautājums jā uh, izskata un konkrētu projektu finansējums, kā arī uh, vienotā tirgus ilgtspējīga attīstība ir tā būtiskā uh, joma. Paldies, nākošais runātājs Piotrs Boris. Jā, priekšsēdētāji kungs, mēs runājam šeit par Eiropas stratēģijas 2020. gadam mērķiem. Mēs runājam par ekonomiku, inovāciju, konkurētspēju. Līdz šim neesam skatījuši vienoto tirgu kā vienotu jautājumu, tādēļ paldies par Jēkungam par viņa pieeju Viņš turpina arī to, ko Mario Monti savā ziņojumā saka. Ir četri būtiski jautājumi. Eiropas patentiesības, tas varētu nākošajā gadā stāties spēkā, kad atzīmēsim 20 gadu vienotiem tirgumiem. Otrs jautājums. Autortiesība un uh, garīgā īpašumtiesība jautājums šeit ir iespējas radīt vienotu sistēmu gan autortiesību jautājumos, gan arī bez autora darbiem. Nākošais jautājums - MVU. Mums ir jāstrādā aktīvi, jāizstrādā dažādi vēl nepieciešamie reģistri, un es ceru, ka 20 miljoni MVU, kas ir mūsu valstīs, varēs vēl efektīvāk strādāt Eiropas tirgu. Paldies! Paldies kolēģim, un esiet lūdzu tik laipni, uh, uh, nedaudz lēnāk uh, runājiet, jo šādā ātrumā nolasīt runu ir grūti pārtulkot. Nākošais runātājs Klaus Hainers Lēne nav plenāra sēžu zālē, tātad nākošais uzsāsies uh, Manderstoja. Paldies, priekšsādātāja kungs, bet vai tas nozīmē to, ka es Lēnes kunga minūtes varētu arī izmantot? Uh, Gribētu pateikties komisāram un tiem, kas ir klāt un piedalās diskusijās, bet man liekas, ka vēl pāris aspekti ir ļoti nozīmīgi un pietrūkst. Es ceru, ka komisārs tos vēl var uh, ietverta. Profesors uh, Monti tiek slavēts šeit, bet viņš saka, mums ir vajadzīgs lielāks tiesības iekšējiem tirgumam. Bet es taškārt domāju, mazāk ir vairāk, mazāk likumdošanas Eiropā var uh, radīt vienotāku rīcību. Un 27 atsevišķo dalību valstu uh, tiesību akti uh, sarežģīja MVU uh, pārobežu darbību. Un tas būtiskākais, kas man liekas, ka esam, ko esam nokavējuši, ir marketinga jēdziens. Mums ir ļoti labi juristi, mums ir ļoti laba likumdošana, mēs uzlabojam iekšējo tirgu pilsoniem, bet to jau viņš nemaz nepamana, jo mēs nespējam radīt šo tiltu un savienību ar pilsoni, jo mēs izmantojam tikai juridisko terminoloģiju. Un līdz ar to liekas, ka mēs aizvien tālāk no pilsoņa attālumies un ceru, ka nākošo gadu laikā viena no prioritātēm būs, uh, kā diskutēt ar katru atsevišķo pilsoni, lai katrs atsevišķais pilsonis būtu ES atbalstītājs. Šeit mums vajadzētu investēt līdzekļus, mums ir nepieciešama plašāka uh, komunikācija un vairāk. Uh, komunikācijas menedžeri, lai mēs varētu diskutēt. Un bez tam Eiropas pilsonis nemaz neatšķir, kas ir parlaments, kas ir komisija, kas ir padoma. Katrā dalība valstī ir uh, pārstāvji, bet viņi neko tie īpaši nevar padarīt, ne viņi nevar reaģēt. Viņi nevar reaģēt uz izteikumiem dalībvalstīs. Par to vajadzētu padomāt. Vienu vienīgi ES pārstāv. Mēs mierīgi varam viņu nosaukt, piemēram, par vēstnieku un ja tiek negatīvi runāts par ES, tad viņš varētu reaģēt visām citādi. Mēs uh, varam saskarties ar briesmām kā Titaniks uh, eh, galu rast. Paldies, saka priekšsēdētājs. Arī jūsu runa bija nedaudz uh, ātra. Nākošais runātājs Vandekamba kungs. Priekšsēdētāja kungs. Paldies komisijai, paldies uh, padomai par ievadvārdiem. Manā skatījumā bija ļoti interesanti. Libe komitejā sastādīt atzinumu par vienoto tirgus jautājumu. Es domāju, ka vienotajam tirgum ir nepieciešams atbalsts. It īpaši pamattiesību jautājums ir nozīmīgs, jo Personu brīva pārvietošanās ES ir nozīmīga darba, migrācija un migranti ar a, augstu kvalifikāciju. Mums tie ir nepieciešami vienotajā tirgu, arī lai varētu a, pilnībā izmantot iekšē uh, tirgu un vienoto tirgu. Skaisti vārdi, bet pārāk maz rezultāti. Tātad šīs 12 uh, jomas un uh, pieejas punkti es uh, to varu uh, atbalstīt un ceru, ka nākošo mm, nedēļu laikā varēsim tos vēl labāk izskatīt, jo mūsu konkurenti negaida, kamēr radīsim vienoto tirgu. Labdien! Un labrīt visiem! Nākošā runātāja man Conija kundze viena minūte. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, ministrs kundze, referentu darbs eh, bija izcils. Un arī tas, ko teica komisija un padomi, tas mūs patiesi nomierināja. Jo šeit šajos trīs ziņojumos runa iet par to, ka mēs sagatavojam šo lielo soli uz priekšu, lai īstenotu uh, iekšējo tirgu pēc Mario Monti priekšstata. Mēs uh, vēlamies dot impulsu uh, vienotajam tirgum. 50 uh, konkrēti punkti ir izteikti. Uh, tos parlaments izskatīs, apkopos un formulēs 14 prioritātes. 19 pasākums skar tirgus centralizāciju atbilst pilsoņu interesēm. Domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi tieši tā darboties, lai mēs saņemtu tieši šo vienoto tirgu, ko gribam. Mums jāparūpējas, lai tas būtu tuvāks pilsoņiem katram jādod iespēja strādāt, lai atjaunotos uzticība tirgumu, jāveicina integrācijas process, ekonomiski, sociāli. Un vienotais tirgus savādāk jāredz pilsoņiem, jāuztver šis vienotais tirgus savādāk. Un es domāju, ka viss tas ir ietverts šajos trīs ziņojumos. Paldies! Paldies Maconī kundzei! Tagad. Uh, Pievērsīsimies runātājiem politisko grupu vārdā. Pirmais runātājs Otmārs Karas. Bet